Mēs esam savus mērķus sasnieguši un pārs, pārsnieguši. Izskrēja doma, ka mēs pārāk maz domājam par reģionālo aptvērumu. Mēs nepiemērojam reģionālas vai nacionālas kvotas, bet mēs skatām mūsu aktivitātes arī reģionālā izpratnē. Dati rāda, ka geogrāfiskais sadalījums sadalās, eh, uzlabojās Lielāko saņēmu Itālijas, Francijas daļa ir samazinājusies līdz mazāk nekā par 40% 18. gadā. E, runājot par IKP, skaitlis ir atšķirīgs. Piemēram, Grieķija, Igaunija, Portugāla, Bulgārija un Lietuva ir galvenie saņēmēji ska, salī, IKP izpratnē 18. gadā. Un tas, manuprāt, ir labs rezultāts. Noslēgumā vēlos norādīt, ka EIB ir strādājusi, lai sasniegtu mērķus un turpinās to darīt. Mēs esam paredzējuši nozīmīgus devumus darba vietu veidošanai Eiropas Savienībā. Mēs esam Eiropas Savienības banka. Mēs domājam par vairāk nekā nacionālās intereses un katrā ziņā, kā Eiropas Savienības banka, mēs turpināsim pielikt savus pūliņus, lai mobilizētu investīcijas viscaur Eiropas Savienībā, ņemot vērā tos struktūrālos un kohēziju izaicinājumus, ar kuriem saskars Eiropa, vienotais tirgus un arī domājot par Eiropas vietu pasaulē. Paldies! Kiitos, pääjohtaja Hoyer. Ja sitten puheenvuoro. Paldies Hoyera kungam. Nākamais runātājs komisārs Katainens, lūdzu. Okay. First I want to thank... Uh, Pirmkārt, gribētu teikt paldies Georgiju Pirinskiju kungam, uh, kā ziņotājiem un arī pārējiem deputātiem, kas ir piedalījušies šajā darbā. Tas ir tiešām lielisks ziņojums. Visi zina, ka EIB ir ārkārtīgi nozīmīgs partneris finansējot infrastruktūras projektus, bet arī MVU inovācijas dažādos reģionos Eiropā, klimata darbības, ilgspējīgu transportu attīstīšanu un dažādu veidu citas investīcijas. Komisija tiešām spēcīgi atbalsta ļoti ambiciozo klimata aktivitāšu programmu, kas saskana ar Parīzes vienošanos. Palielināts investīcijas, jo īpaši jau atjaunīgajā enerģijā, energoefektivitātē un aprites ekonomikā, koncentrējoties uz tādām darbībām un produktiem, kas sniedz ievērojams rezultātus. Tāpat arī konsultatīvie pakalpojumi uzņēmumiem, kas darbojas nosacīti jaunās nozarēs, piemēram, aprites ekonomika un mākslīgais intelekts, uh, Šādas investīcijas ir ļoti nepieciešamas. Un ir jāskatās, kā finanšu vajadzības saskana ar pieejamajiem pakalpojumiem. Līdz ar to tas ir vēl viens no bankas pastāvīgajiem uzdevumiem, proti skatīties, vai produkti atbilst to nolūkam, ņemot vērā to, ka ekonomika mainās. Brexit kontekstā atzinīgi vērtējam EIB apņēmību nodrošināt to, ka tās eh, finanšu aktivitātes netiks eh, pārmērīgi ietekmētas. Kā jau mēs runājām arī pie iepriekšējā punkta, komisija un EIB ļoti cieši sadarbojas, lai atrastu atbilstošu risinājumu, kas nodrošinātu paredzamību EIB darbībā arī pēc 20. gada. Protams, kā Eiropas Investīcija banka turpinās spēlēt savu būtisko lomu, veicinot Eiropas Savienības investīciju intereses arī ārvalstīs un īstenojot 2030. gada darba kārtību. Paldies! Tie Katainen. Citen... Paldies Katainena kungam. Nākamais runātājs būs Dārstmota kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pārfrāzējot Marka Antonijas slaveno runu no Šekspīra Julija Cēzara, es esmu ieradies slavināt Eiropas Investīciju bankas pārvaldību, nevis šo banku novērēt. EIB apņēmība iztenot atbilstošu Komercbanku praksi, un, un tā izpildi ir bijusi tiešām apbrīnojama. Tā rezultātā EIB tagad ir daudz spēcīgāka un pārskati nekā, piemēram, Deutsche Bank. Nu, tiešām svarīgi. Uh, tas ir arī Brītu valdībai, kam ir 16% akciju. Tas naudas izteiksmē ir vairāk miljardi eiro, un mēs negribam šo vērtību zaudēt. Tāpēc ir tiešām svarīgi pieturēties pie tādiem patiesiem komercprincipiem, un to nekādi nevajadzētu atšķaidīt vai ierobežot ar kaut kādiem politiskiem uzstādījumiem. Uh, centieni politizēt kredītu izsniegšanu, nu tā būtu jāizvairās. Ir īpaši tad, ja šādi centieni nāk no zaļajām partijām un viņu lobbystiem. Kiitokset, eh, Eulov Paldies Dārtmuta kungam. Nākamais ETP grupas vārdā Deutsche kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji kungs komisāri, kolēģi. Nu, varbūt tas nebūs līdz galam pieklājīgi, bet es tik tiešām gribu apsveikt eh, Pirinskī kungu ar labo ziņojumu. Un nu, tajā tik tiešām lieliski ir rezumēts viss tas, ko Eiropas parlaments ir secinājis pēdējos pāris gados attiecībā uz Eiropas investīciju banku. Nu, tāpat ziņojumā ir atspoguļot arī visa tā kritika, kas ir izskanējusi revīzijas palātas ziņojumā. Ir eh, zināmas problēmas un eh, ir arī pāris lietas, kas eh, trūkst, kā jau tas arī norādīts ziņojumā, bet kopumā EIB darbojas tā, kā tai būtu jādarbojas. Es gribētu norādīt uz divām lietām. Galu galā Eiropas Investīciju banka ir banka. Eiropas Savienībā ir zināmas uh, aizdevumu problēmas, bet Eiropas Savienībā ir 15 valstis, kas bija <clears throat> dalībnieces vēl pirms 2004. gada. Nu, un šīs valstis ir tās, kas gūst lielāko daļu no visiem šiem aizdevumiem. Domāju, ka ir tiešām svarīgi aizdevumus uh, izsniegt arī jaunajām dalību valstīm un Rietumbalkānu valstīm. Sitten SND-ryhmän nimissä puhuu edustaja Ajala. Paldies. Nākamā Ajala Senders kundze. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu mūsu vidū gan Katainen kungu, gan Hajer kungu. Paldies, ka piedalāties šajās debatēs. Un arī es vēlos pateikties un apsveikt kolēģi Pirinski, kurš strādāja pie šī ziņojuma un tajā ieguldīja visu savu gudrību un pieredzi, kā arī eh, e, padziļinātā prakstīja sarežģītās EIB aktivitātes, it īpaši ņemot vērā to, ka mēs e, arī paturam prātā iespēju, kā revīzija palāta var skatīt bankas darbību. Es gribu tagad pieminēt dažus aspektus. Teritoriālā ieteikuma Hoirkungs jūs sacījāt, ka 2018. gadā, 1. un 17. ir domāts sasniegt ievērojumu virzību uz priekšu. Un es vēlējos zināt, vai Eh, jūs nosaucāt eh, sadalījumu pa vietām. Eh, es ceru, ka Spānijā arī ir savu vietu. Tālāk vēl viens jautājums - migrācijas problēmu. Mēs atkal saskaramies ar problēmu Āfrikā, kā jūs norādījāt arī vidējos austrumos. Uh, Mēs saskaramies ar mikrokredītiem, mikrouzņēmumiem, un jūsu banka ir parakstījusi ļoti daudz līgumus, bet tad, kad mēs pārējām pie to izpildes, tad mēs redzam, ka vairākums paliek uz nulles. Tas mūsos vieš lielas bažas, jo ir jāpanāk tas, lai Eiropas investīciju banka būtu arī banka, attī, lai Eh, mēs varētu palīdzēt attīstīties mūsu galvenajiem sarunu partneriem. Treškārt, inovācijas. Startupi mums lūdz investīcijas, bet tas nesaņem. Es gribētu izprast, kāpēc. Un visbeidzot, priekšsēdētāji ar pārsteigumu konstatēja, ka ne tiek ņemti vērā, tie da, netiek ņemtas vērā darba vietas, kuras rada šie projekti. Es domāju, ka EIB vajadzētu sākt tos uzskaitīt. Paldies! Kiitos ja pyytäisin todella, että pidätte kiinni pude. Paldies! Lūdzu, aicinu visus pieturēties pie atvēlētā runāšanas laika. Nākamais EKR grupas vārdā Černecki kungs, viena minūte. pani przewodnicząca panie prezese hoyer! paldies priekšsēdētāj komisāra kungs hojera kungs cienījamie kolēģi! sākumā vajadzētu teikt, ka jūsu, vajadzētu atzīt, ka jūsu banka ir tā teikt politikas uh, saņēmējs, nevis politikas veidotājs, un uh, šo klimata politiku veidotājas jau ir dalību valstis, tas ir jāpatur prātā. Un jāatcerās, ka EIB darbojas balstoties uz sev paredzēto regulējumu, bet arī balstoties uz likumdevēja sniegto mandātu. Junker plāns, FC ir dažādi instrumenti. Tad, attiecīgi, tiek, attiecīgi pastāv arī finanšu sadalījums starp tām. Projekti, kuriem ir pievienotā vērtība, kas spēj radīt pievienoto vērtību vietējiem iedzīvotājiem, jūs tos pieminējāt, bet dažkārt tas ir tāds strīdīgs temats, dažkārt, jā, Mm, aplūkojam šos klimata mērķus, tad tie var būt ierobežoši attiecībā uz investīcijām. Paldies! Paldies Černetskij kungam! Nākamais runātājs no ALDE frakcijas Alīkungs, divas minūtes. Paldies priekšādātāji komisāri Kātainai Hojera kungs, kolēģi! Pirmkārt jau es gribētu apsveikt ziņotāju ar ziņojumu. Uh, Bankas galvenā loma ir nodrošināt pievienoto vērtību, nodrošināt strateģiskas sabiedriskās investīcijas, nodrošināt izaugsmi un darba vietu radīšanu Eiropas Savienībā. 2015. un 2016. gadā EIB kopumā būs atbalstījusi uzņēmumus vairāku desmitu miljārdu apmērā un ir radīti vairāk nekā 2 miljoni darba vietu līdz pat 2020. gadam. Un šajos gados ir sasniegts mērķis īstenot Eiropas Savienības politiku saskaņā ar bankas misiju, kā tas ir izklāstīts arī bankas operatīvajā plānā. Banka ir aizdevusi vairāk nekā 70 miljārdus eiro, 90% no tiem tieši Eiropas Savienībā nozars, kas tiek atbalstītas, ir vidas projekti, inovācijas, MVU, jaunu uzņēmumi. MVU ir saņēmuši vairāk nekā 40% no kopējās aizdevuma summas. Nu, tas saskan ar MVU lomu. Viņi ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Finansējums šiem uzņēmumiem ir jāpavairo. Mēs esam apmierināti ar uh, revizijas palātas secinājumiem, ka EIB valdē pieņemties standarti palīdz īstenot atbilstošas darbības, un arī nav, tas plūsma ir atbilstoša. Vairāk uzmanības būtu jāpievērš ilgtermiņa ietekmei, domājot par stratēģijas veidošanu un aizdošanas lēmumiem. Ir jāpātrina ekonomikas atvesaļošanās Eiropas Savienībā un īpaši jāpalīdz atsevišķiem reģioniem, kas saskars ar vislielākajām grūtībām. Mobilizējot investīcijas 17. gada beigās ar vairākiem simtiem miljardu eiro, uh, EIB ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu savu mērķi. Par spīti zināmam geogrāfiski kā līdzsvara trūkumam ir uzlabojusies pārskatāmība, publicējot investīciju komitejas lēmumus un dažādus dokumentus, ko ir pieņēmusi valde, un tāpat arī publiskojot protokolus. Paldies! Kiitos edustaja Ali. Sitten... Eh, Paldies! Nākamais runātājs. Tēranta kungs, pusotra minūte. Kiitoksia, puheenjohtaja. I'm not going to Paldies, priekšētātāji. Nu, es nekādi varbūt neizvērtēšu to salīdzinājumu, ko izpauda Dārtmūdzes grāfs, proti, kura tad ir veiksmīgāka EIB vai Deutsche Bank. Jāsaka, ka man ir prieks, ka mēs Eiropas investīciju banku nesadalīdzinām ar Danske Bank kas ir darījusi daudzas apšaubāmas lietas. Un tomēr, par spīti jūsu noliegumam, Hoira kungs, mēs tomēr gribētu uzzināt, ko Olaf ir teicis par jūsu saikni ar šo te Volkswagen skandālu, jeb Volkswagen geitu. Es domāju, ka pārskatāmība nenāktu par sliktu ne jums, ne mums. Un vēl es gribētu teinkt, ka deinvestīcijas ir ļoti daudzsološa politika. Nu, un varbūt, ka Černeckī kungs vēlētos, lai jūs atbalstītu investīcijas polijas ogļu ieguves nozarē, bet um, es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt jūs, neinvestējot tradicionālajā kurināmajā. Sitten goeryhmän. Paldies, Taranda kungs. Tagad goe frakcijas vārdā Flanagana kungs. Divas minūtes. Nu, ar atsevišķām atkāpēm šis ir ziņojums, ko es varētu atbalstīt, tāpēc Pirinskī kungs ir tiešām labi pastrādājis. EIB varētu aprakstīt kā vienu no ES veiksmes stāstiem, īpaši pēdējos gados. Ir labi, ka EIB investē arvien pieaugušā skaitā MVU, un tā ir nozare, ko tradicionālās bankas ir atstājušas novārtā ne tikai manā valstī, bet visā Eiropas Savienībā. Nereti runājot ar vēlētājiem, ir skaidrs, cik grūti MVU ir piekļūt finansējumam īrijā, pat eh, dzīvotspējīgākiem mazie uzņēmumi saskars ar problēmām. Mūsu bankas, ko sabiedrība ir izpirkusi, ir norādījušas eh, šīs nozares vajadzības nereti, un mums ir nepieciešams finanšu pieplūdums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Deviņdesmit septītajā lapusē ziņojumā par 2016. gadu ir šāds punkts. Tur ir teikts, ka 2017. E, gadā ir samazinājies finanšu līdzekļu piepildījums Sīrijai, veicot dažādas apšaubāmas darbības. No šiem aktīviem ir jātiek galā un ir jānāk klajā ar tādu ambiciozāku pārdošanas grafiku, kas palīdzētu risināt monetārās problēmas. ECB īrijā ir izmantojusi eiro kā ieroci, un tas tikai turpinās ar panākumiem arī iepriekšējā gadā. Nu, šāda te aizdoto līdzekļu faktiska iznīcināšana ir norāda novedusi pie banku problēmām, kas gal galā bija jāizklāp sabiedrībai. Īrijas valdība nerad ir tikusi šantažēta. Jau tagad 19 miljārdi ir palaisti vējā un plānots ir tāpat rīkoties ar vēl 12 miljārdiem tuvākajos gados. Un tas viss ir izdarīts bez neviena šāviena un bez neviena pārmetuma īrijas valdībai. Es gribu apsveikt Pirinskiju kungu ar viņa ziņojumu un arī Eiropas investīciju banku. Būtu labi, ja Eiropas centrālā banka man nu to ņemtu par piemēru. Kiitos edustaja Flanagan. Paldies Flanagana kungam. Nākamais runātājs Anemans kungs, vienu minūti. Kolēģi, EIB nebūtu jābūt instrumentam, kas pakļauts uh, īslaicīgām tendencēm. Mēs dzirdam ierosinājumus uh, paplašināt investīcijas zaļajos projektos, lai gan 25% uh, jau ir virs noteiktā mērķa. Un komisija faktiski nevar panākt pati savu pieticīgo 20% mērķi. EIB vairāk invest komitejas dažādās nozarēs, kas šobrīd nedaudz atpaliek, kas saskars ar infrastruktūras problēmām, kvalificēto darbinieku aizplūšanu, bet nu, tā nav īsti EIB loma. Šeit ir jāstrādā tirgus kontekstā, ir jāatbalsta MVU, jāatbalsta transports un infrastruktūra. Eiropas Investīcija bankai ir jāturpina būt bankai, nevis kaut kādam politiski virzītam veidojumam. Nu, lūk, un tāpēc es atturēšos. Paldies! Nākamais runātājs. Grēslas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, Hojerkungs, kolēģi. Viss nav tik vienkārši. Mēs, protams, priecājamies, ka esat mums pievienojies. Es mēģināšu nenovirzīties no tēmas. Mēs zinām, kas ir panākts. Ir panākts būtisks progress bankas darbā, par to esam pateicīgi, bet gribēju izteikt dažus priekšlikumus par to, kas mums vēl trūkst. Mēs gribētu, lai caurskatāmība tiktu noteikta kā viens no priekšnosacījumiem arī regulējumā Un es gribētu, lai arī tiktu regulāri atrasts laiks informēt mūsu atbildīgajā komitejā par EIB darbu. Būtu liederīgi saņemt sīkāku informāciju. Bieži vien tātad šī informācija par EIB nāk tikai no tādām visp vispārējām uh, publikācijām, bet mēs gribētu saņemt sīkāku informāciju par bankas darbu, par administratīvajām izmaksām, par projektiem, plāniem, izmaksām, un mēs priecātos, ja jūs sīkāk pastāstītu, kā jūs uzraugat projekts, kas ir notikuši vairāk kā septiņu gadu garumā. Būtu ļoti liederīgi, ja arī mēs uzzinātu, cik liela apjoma privātās investīcijas tiek ieguldītas EIB projektos. Mēs zinām, ka uh, Mm, sabiedrības valsts iestādes izmanto privātās investīcijas, bet nav skaidrs šī, skaidra šī proporcija. Mēs arī ceram, ka banka darīs vairāk, lai veicinātu sieviešu lomu. Paldies vēlreiz, kas mums pievienojies šovakar. Paldies Greslas kundzei. Nākamais runātājs Liberāckī kungs, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāju, komisāra kungs, Hojera kungs. Uh, Uh, es uh, nerunāšu par uh, sieviešu kvotu. Es domāju, ka mums te ir jāpieturās tomēr pie bankas lietām. Perinskī kungs ir sagatavojis ļoti labu ziņojumu un balsoties uz to, gribēju uzdot sevi jautājumu. Veselīga organizācija, kas ir vēl verzīta uz rezultātu, um, kurā ir noteikti mērķi, kas jāizpilda, bet tajā pašā laikā Tas viss ir jāsastāv ar labas investīciju bankas darbību. Tas ir ļoti svarīgi, jo jūs esat investīciju banka. Un vēlējos jautāt, kad, vai šis jautā, jautājums par izaugsmes un attīstības finansēšanu ar to saistās lielas cerības, vai sasaistē ar EFSI līdzekļiem vai būtu vēlams, lai būtu šis jauktais finansējums, lai tiktu piesaistīts arī privātais finansējums, kas ļautu palielināt kopējo investīciju apjomu. 2017. gadā tika uzlabots geogrāfiskais līdzsvars, bet vēlējos paust jums kādu aicinājumu. Mm, nevēlos. Uh, uh, jūs tā kā mācīt, bet vēlējos gūt labāku izpratni par instrumentu, ka varētu sniegt kaut kādu plašāku informāciju valstīm par dažādiem pieejamiem finanšu instrumentiem. Paldies! Paldies Liberāckī kungam! Nākamais Mārijas kungs. Viena minūte. Kirie Hojer, η παροιμία λέει ότι η σιωπή είναι χρυσός. Χόιερ κούγκς. Mm, Sakām vārds teica, ka klusēšana ir zelts. Jūs neko neteicāt par fraportu, un es iepriekš esmu par to vaicājis. Ārvalstu investoriem ir jānāk pašiem ar savu naudu, nevis jāizmanto Eiropas Savienības līdzekļi, lai veiktu kaut kādas šķietamas investīcijas un sagrābtu aktīvus. Atēnu starptautiskajā lidostā investori ir ieguvuši 250 miljonus eiro tostarp arī no jums, lai pagarinātu līgumu par 20 gadiem. 1,2 miljārdus ir saņēmuši dažādi starptautiskie giganti. Un šeit Katāniem kungam īsti nav izdevies jūs aizstāvēt. Salīdzinājumā ar šiem cipariem MVU saņem uh, absolūtu sīkumu. 280 miljoni fraporta, uh, vairāki vairāk nekā 200 miljoni arī Grieķijas telekomunikāciju uzņēmumam, vairāk nekā 2 miljoni franču uzņēmumam, kas ir atvēris dabasgāzes uzņēmumu, 700 miljoni eiro no FC tak. Nu, lūk, tāpēc Grieķijai iet tik labi. Nauda no mums nonāk starptautisko uzņēmumu rokās. Tāda ir situācija un runāsim atklāti. Paldies! Nākamais Runātājs būs Vanistāroja kungs, lūdzu. Eh, Priekšsēdētāji. Hojer kungs komisāru pāris komentāru no reģionālās politikas aspekta. Esmu šo jautājumu koordinators ETP. Jūsu loma ir ārkārtīgi svarīga, un Hojera kungs jau sniedz ļoti interesantu analīzi attiecībā uz to, kā cenšaties atjaunot līdzsvaru Eiropā pēc uh, ekonomiskās lejupslīdes. Tas ir jāturpina darīt, un man ir tiešām liels prieks, uh, ka Pirinskī kungs savā ziņojumā ļoti plaši skatīs teritoriālos jautājumus, kas ir tik svarīgi Eiropas Savienībā. Runājot par jūsu konsultatīvo lomu, jūs vakar uh, ar mums runājāt par uh, Invest EU Tur ir nepieciešams daudz vairāk mērķētu pasākumu. Ir nepieciešama programma reģioniem. Manuprāt, šobrīd situācija ir tāda, ka tiek ieguldīti līdzekļi, ir pieejami konsultanti, bet uh, viss nav tik labi sācis darboties, kā mēs cerējām. Nu, lūk, tā kā es ceru, ka InvestEU ietvers vairāk arī reģionus. Nu, jums ir varbūt mazāk tāda ekskluzīva nostāja Eiropas Savienības investīciju kopējā stratēģijā, tāpēc būtu labāk jāsadarbojas ar partneriem, jo tādējādi mēs panāktu to, ka viens plus viens būs trīs. Arī vakar tika runāts par to, ka investīju ir jābūt vairāk politiski virzītam Un arī jums vajadzētu ziņot par to un arī par jāspēr. Es ceru, ka turmākajās nedēļās ko vairāk dzirdēsim. Ir skaidrs, ka EIB loma mainās un Greslis kundzei taisnība jāpiestrādā arī pie pārvaldības. Paldies Fanistāroj kungam. Un tagad vārds pēdējais runātājs Kēlī kungs lūdzu. Uh, Nu, jāsaka, ka Hojer kundzu mēs pārāk bieži te neredzam, un tā tam arī vajadzētu būt, jūs jau te nestrādājat. Bet ļoti labi, ka šodien esat kopā ar mums, un mēs varam uzklausīt jūs un apmainīties viedokļiem. Nu, tāpat tā mums ir iespēja um, apsveikt to labo darbu, ko EIB ir veikusi, veicinot investīcijas, vairojot izaugsmi un labklājību. Nu, vairāk nekā 60 gados eh, investēts vairāk nekā triljons Tas ir tiešām iespaidīgi. Uh, jūs esat palīdzējuši mums izkārpīties no uh, recesijas uh, pēdējos gados. Nu, un arī Dublinā pirms pāris gadiem tika atvērts EIB birojs, un es gribu apsveikt arī šī biroja vadītāju. Viņš tiešām lieliski strādā. Arī mēs esam ar viņu sadarbojušies, un uh, esmu sadarbojies arī ar Katainēnu kungu organizējot vairākus seminārus manā vēlēšana apgabalā par FC iespējām. Nu, lūk, un man ir tiešām prieks, ka esam runājuši arī par InvestEU arī vakar, un kā jau teica arī citi, tik tiešām vairāk vajadzētu atbalstīt MVU. Varu piekrist ziņotājiem, proti mums vajadzētu piedāvāt labākus konsultatīvos pakalpojumus MVU, lai tie varētu apjaust, kādas ir reālās iespējas. Un atzinīgi vērtēju arī to, ko teicāt par Brexit. Es ceru, ka dalībvalstis varbūt izrādīs tādu pašu devīgumu aizpildot to robu, ko atstās uh, apvienotās karalistes izstāšanās mūsu budžetā. Sitten var... Paldies Kēlī kungam. Un tagad esam nonākuši pie brīvā mikrofona procedūras. Strojevski kungs pilmais, pirmais. Viena minūte. Bardzo dziękuję. Četiri główne. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par būtiskākajiem punktiem. FC ir darbojies veiksmīgi, par to priecājamies. Bet varbūt šī heba darbība nav bijusi tik tāda, kā bijām plānojuši. Varbūt bijām pārāk uh, optimistiski. Uh, geogrāfiskais līdzsvars tiek uzlabots, bet tas notiek vēl joprojām pārāk lēni kas ir ļoti svarīgs, tās ir informā, investīcijas kosmosa tehnoloģijās. Te tošām varam pa, pa, paveikt vēl vairāk. Ir ārkārtīgi svarīgi pareizi visu saplānot, un tā arī ir kritika, ko esam ļoti bieži uh, uzklausījuši. Uh, EIB eh, priekšsādātājs krietni vien pārsniedz savu runāšanas laiku par vairāk kā 200%, arī Katainēra kungs pārsniedz runāšanas laiku par 70%, noteikti varam nodrošināt lielāku precizitāti. Paldies! Un vēl viens uh, komentārs uh, Polčaka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pēc uh, tā, kad uzklausījām um, par to, kāda situācija ir EIB, ka tās nostāja ir investēt ilgtspējīgā izaugsmē, darba vietu radīšanā, un tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu mazajiem vidējiem uzņēmumiem, mūsu reģioniem, kuri pašlaik vēl ir nedaudz atpalikuši. Tādēļ arī ir jānodrošina pareizais līdzsvars un teritoriālā kohēzija. Runājot par MVU, ir jāatzīst, ka 40% no EIB investīcijām saskaņā ar ziņojumu nonāca pie MVU. Esmu pārliecināts, ka noteiktais mērķis te ir ticis sasniegts. Es gribētu jūs aicināt būt ļoti eh, piesardzīgus ar aizdošanu. Aizdošanai jānotiek efektīvi, bet eh, tā kā finanšu tirgi ir tik nestabili, mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem. Paldies Polčaka kungam. Un tagad uzklausīsim komisāru Katainenu lūdzu. Priekšsēdētāji, es um, vēlētos uzteikt to darbu, ko deputāts Kelijs ir veids savā vēlēšana apgabalā, tas ir kā pievērsts, tas ir paraugs mums, viņam ir, ir jārīkojas, kā viņš to dara, jāpastāsta, kas ir pieejams, ko var gūt no Eiropas investīciju bankas, pretējā gadā pastāv, gadījumā pastāv risks, ka cilvēki nezin, ka viņu rīcībā ir eh, šāda iespēja. Uh, Eh, šos instrumentus nav tik viegli izprast kā vietējo banku aizdevums. Tāpēc pār šiem jautājumiem ir eh, jārunā. Ir tiesa arī, ka ir eh, reģioni, kur saņēmuši vairāk, tas ir atkarīgs nereti no informācijas, no valsts lēmēja iestādēm, kuras ir informējušas iedzīvotājus. Otrkārt, es vēlos pateikties deputātiem par ļoti civilizēto un konsensuālo diskusiju šajā sakarā. Tas ir vislabākais sadarbības veids. Paldies Katainenkungam un Un nākošais runātājs ir deputāts Hojers. Paldies, priekšsēdētājs. Man ir daudz jautājumu, kuriem es sniegšu atbildes. Es atvainojos jau iepriekš, ja nesniegšu uz visiem jautājumiem šīs atbildes. Tā bija vairāk nekā 20. Tagad vispirms vispārīgas piezīmes par reģionālo eh, sadalījumu. Ik viens, kurš apzinās, kā viņa valsts saņem mazāk nekā kaimiņš sūdzēsies par reģionālo sadalīšanu. E, nosaukšu skaitļus par FC projektiem. Kopumā visi EIB projektos IKP pamats parāda. Pirmā vietā Grieķija, Kipra otrā, Portugāla trešā, Horvātija ceturtā, Polija piektā. Tieši Tās ir prioritātes, kuras jūs no mums sagaidījām, un es domāju, ka mēs esam krietni progresējuši šajā jomā. Otrais jautājums Vārds infrastruktūra, kas ļoti bieži izskanēja debatēs. Eiropas Savienībā ir nopietna problēma ar infrastruktūrām un to problēmu. Mēs nepietiekam investējam infrastruktūru uzturēšanā, kas noved pie struktūrālas degradācijas mūsu infrastruktūrām. Ir daudz patīkamāk būvēt jaunas lietas, bet uzturēt vecās. Tā ir lieta, par kur mums jādomā tālāk Ļoti interesants jautājums par startupiem. Jā, šeit ir nopietna problēma par finansējumu kopumā un par kiberfinansējumu. Kā tā? Šo iemeslu pēc, tāpēc eh, nereti kāds saprātīgs izgudrotājs, kurš izgudro kaut ko jaunu viņš varētu rīkoties ļoti veiksmīgi startup fāzē, bet pēc tam e, trūkst finansējumu. Es labprāt redzētu, kā IB aktivitātes attīstās šajā jomā, jo ļoti žēl, kā daudzsološi produkti nereti atstāja Eiropu un pēc tam tiek tālāk attīstīti ar milzīgām summām citos kontinentos. Turklāt Mēs varbūt pēc tam varētu nosaukt konkrētākus skaitļus, taču šobrīd analīze rāda to, ka bija atbalsts sniegts 280 tūkstošiem MVU un arī izveidots ārkārtīgi liels skaits darba vietu. Šie skaitļi būtu jāpublicē skaļāk un vairāk par finansējumu tālāk, ilgtermiņām dāmas un kungi. Daudziem vēlas mūs redzēt kā komerciālu banku, citi vēlas mūs redzēt kā politisku instrumentu. Mēs esam gan viens, gan otrs. Mums ir jāstrādā komercbanku jomā, jo mēs finansējamies kapitāla tirgos, mums ir jābūt investoru uzticībai pretie gadījumā. Mēs nedabūsim 60-70 miljārdus gadā. No otras puses, mēs kalpojam uh, valstiskiem mērķiem, publiskiem mērķiem, ko, kurus nosakāt jūs un komisija. Tas nozīmē, ka mums ir jāsaskaņo publiskas institūcijas loma ar komerciālo pieredzi un darbu tirgos. Es domāju, ka tas mums izdodas samērā labi. Tālāk par caurskatāmību. Greslas kundze, es saprotu un atbalstu jūsu viedokli. Domāju, ka mēs varam rīkoties vēl labāk, taču Gribu norādīt uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, paturiet prātā, investīcija banka ir ļoti nopietna institūcija ar daudziem darbiniekiem. Mūsu darba apjoms ir divreiz lielāks nekā Pasaules bankai un astoņas reizes lielāks nekā Eiropas Rekonstrukcija attīstības bankas. Pasaules bankā strādā 18 tūkstoši rekonstrukcija bankā strādā mm, vēl vairāk. Nereti mūs kritizē, ka mēs netiekam vizuāli pārstāvēt ar oficiālām amatpersonām, bet mēs mēģinām strādāt maksimāli efektīvi. Lūdzu, apzinieties šos pūliņus, kurus mēs darām, lai mēs būtu redzami, pieejami visur. Taču ņemot vērā izmaksu samazinājumu stratēģiju, ko mēs ievērojam, uh, mēs rīkojamies tā kā mēs rīkojamies. Tālāk vēl daži vārdi par dzimumu jautājumu. Jūs laužaties atvērtās durvīs, tad, kad dalībvalsts piedāvā kādu dāmu, mēs to uh, ņemam vērā. Vienmēr Spānija tā ir darījusi, bet šie jautājumi nav bankas kompetencē, bet gan dalībvalsts kompetencē. Tad, kad ir runa par vecāko menedžmentu personālu, to gadu laikā, kopš es strādāju bankā, mēs esam pārgājuši no 18 līdz 26 procentiem vadošies amatos. Mēs ejam pa pareizo ceļu, tas nevar notikt vienās dienas laikā, jo ir jānoiet zināms ceļš un jāpiet zināmai laikai, tā, laikam, taču mēs vienmēr izvērtējam šos jautājumus, cik tālu mēs nepieļaujam kādas diskriminējošas aktivitātes pret otru dzimumu. Paldies ģenerāldirektoram un norādu to, ka neesmu pār liecināt, ka Zdroģievska kungs vēlējās, lai jūs runātu mazāk. Varbūt viņš gribēja, lai komisārs Katainēns runātu vairāk. Katrā ziņā ir liels prieks uzklausīt jūs šovakar. Un tagad es došu vārdu referentam Pirinskim noslēguma vārdiem. Pirinska kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies! Priekšsēdētāji, pirmkārt es vēlos pateikties visiem, kuri uzteica šo ziņojumu, norādu, ka pie ziņojuma strādāja visi komiteji, un es komitejas vārdā gribētu uzsvērt to, ko pasvītroja bankas vadītājs Hojerkungs. Es ticu tam, eh, caur vairāk caurskatāmības, eh, vairāk atvērtības. Es domāju, ka tas ir ļoti noderīgi šajā gadījumā, un mēs varētu būt ar to apmierināti. Tāpat es gribētu vēlreiz atgriezties pie geogrāfiskā aspekta. Priekšsēdētājs, eh, bankas vadītājs nosauca mums skaitļus, kas parāda apzināšanos par šo aspektu, taču šeit ir arī vairāk izaicinājumu palikuši, un es vēlos piebilst to, ka diskusiju laikā tas fakts, ka bankas vadītājs ir bijis maksimāli pieejams un beigās pat aizrāvies, ir laba zīme viņa uh, apņēmībai panākt progresu arī turpmāk. Paldies! Paldies, Pirinska kungs! Ar to mēs šodienas debats par šo ziņojumu beidzam. Balsojums notiks rīt. Tagad paziņojums. Pēc konsultācijām ar komunistiskajām grupām priekšsēdētājs piedāvā sekojušu grozījumu darba kārtībā ceturtdien. Debate par stāvokli Togo tiek atlikta uz uh, nākošo sesiju. Vai kāds tam iebilst? Nē, neviens neiebilst, līdz ar to grozījums tiek apstiprināts. Un tagad mēs varam pāriet pie nākošā punkta, kas ir kas ir suojaaminen tilanteissa, jossa oikeusvaltioperiaate... Tas ir Guarda Sabalas eh, ziņojums par uh, budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalību valstīs. Un dodu vārdu pirmkārt deponentei Guadasabalai Rubialai. Paldies, priekšsēdētāji! Kāds eh, žurnālists dažas dienas atpakaļ man uzdeva jautājumu, vai esmu eh, gatavi runāt par tiesību pārkāpumiem Eiropas Savienībā. Protams, ka esmu tāpat arī mēs redzam, cik nereti šie esošie instrumenti ir lēni un nu neefektīvi. Eiropas Savienība ir tiesību kopiena, kas mums jārespektē un jāievēro kā pilsoņiem. Šī nav Eiropa a la carte, kur mēs varam izvēlēties tiesības un pienākumus. Kad kāda dalībvalsts vēlas iestāties Eiropas Savienībā, tai ir jāizpild priekšnosacījumi ekonomikas, nodokļu, tiesiskuma un citās jomās. Re, eh, priekšnosacījumu eh, saraksts ir visai garš. Un tad, kad šis eksāmenis ir nokārtots un ir iestāja notikusi, vai mēs varam atkāpties no sasniegtā? Nē. Vai mēs varam atteikties no eh, pārbaudēm? Nē, šīs pārbaudas ir jānotur regulāri un tāpat tām ir jābūt efektīvām un pārkāpumu gadījumā arī jāparedz sankcijas. Sankcijas var būt tiešas, Tāpat arī es domāju, komisija ir nākus klajā ar ļoti saprātīgu priekšlikumu, izmantojot tās rīcībā esošos instrumentus, šajā gadījumā Eiropas budžetu. Bet, kā jūs sacījāt, budžeta komitejā domāju, ka komisija ir palaidusi garām nopietnu iespēju, jo, ja es pasa, apvienojam abas idejas - vērtību ievērošanu un budžeta aizsardzību, tad mūsu rīcībā nav pietiekami līdzekļi, ja mēs varam tikai par tiesiskumu, jo jāatzīmē, ka pamatvērtības ir paredzētas līguma otrajā pantā attiecībā uz cilvēka cieņu, cilvēktiesībām, solidaritāti, tiesiskumu, toleranci. Visi šie jautājumi norādīti otrajā pantā, tie definē Eiropas Savienību, un šie aspekti mums ir jāizstāv. Bet mums ir jāizstāv arī Eiropas budžetu, un nevar būt lielāks aizskārums Eiropas vērtībām, kā krāpšanās un eh, nelegāla eh, fiskālā konkurence. Tāpēc, es domāju, ir jāparedz kritēriji, kurus var kontrolēt, pārbaudīt un vajadzības gadījumā eh, arī sankcionēt. Mēs nevaram runāt par tiesiskumu, ja mēs neņem vērā fiskālo tiesiskumu. Un parlamenta rīcībā papildus debatēm par reglamentu, mēs esam arī runājuši par trim aspektiem. Viens ir gala saņēmēja pasargāšana, nosakot sankcijas budžeta sakarā, mums ir jābūt ļoti rūpīgiem attiecībā uz mehānismiem un jāparedz tas, ka sankcijas ir paredzētas pārkāpējiem un nevis gala saņēmējiem. Un tāpēc uzskatu, ka īstenotie grozījumi ir mm, sagatavoti, tāpat arī drošības tīkli labāk eh, pasargā galasaņēmējus. Vēl viens aspekts ir eh, ekspertu panelis, jo lēmumu pieņemšana šajā sakarā ir visai delikāts jautājums komisijas rīcībā. Ir jābūt visai iespējamai informācijai, lai sagatavotu objektīvu lēmumu, kas būtu uh, pilnīgi attālināts no jebkādas uh, eh, partiju iekauš, iejaukšanās. Un visbeidzot, Eiropas parlamenta loma. Komisijas priekšlikumā eh, tā bija tikai novērotāja loma, ko mēs nevaram pieņemt, jo mēs runājam par vērtībām, bet par budžetu tā skaitā, un Eiropas parlaments ir līdzlēmējs budžeta ziņā, un priekšsēdētājs Noslēgumā gribu atkārtot to, ko šodien sacīja mūsu valsts vadītājs Pedro Sančes, ka ir pienācis laiks nopietni aizstāvēt mūsu Eiropas projektu un mūsu vērtības. Paldies! Nākamais Sārvamā kungs. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Demokrātija nekad nav pašsaprotama, nekad. Un to mums vajadzētu paturēt prātā. Viens no vissvarīgākajiem uh, aspektiem, lai saglabātu demokrātiju, jebkurā valstī ir tiesiskums. Tik līdz tiesiskums tiek apšaubīts, un tad uh, mēs uzsākam ceļu pēc atslēgām uz Pandoras lādi. Dāmas un kungi, demokrātija nekad nav perfekta. Demokrātija ar vēlēšanu palīdzību var radīt tādas valdības un līderus, kuri varbūt uh, izjūt kārdinājumu doties šo Pandoras lādi un pārbaudīt, kas tur slēpjas, vai Tur var tikt atrast kādi līdzekļi, lai ietekmētu mēdījus, lai žurnālisti nekritizētu tos, kas ir pie varas. Varbūt šādi politiskie līderi gribētu ieviest tādus likumus, kas aizvien grūtāk padarītu dzīvi pilsoniskajām organizācijām. Un darot šādas lietas, uh, valstu līderi pilnīgi noteikti apdraudētu tiesiskumu, kas ir viens no demokrātijas pamatpīlāriem. Un, kolēģi, diemžēl tas ir pavisam uh, reāls piemērs un apraksts tam, kas notiek Eiropas Savienībā pašlaik. Ja mēs vēlamies nodrošināt pašu demokrātiju, mums ir jānodrošina tiesiskums. Uh, Nu jau vairāku gadu garumā ir bijis sāpīgi skaidrs, ka pašreizējie tiesiskie mehānismi Eiropas Savienībā nespēja nekādā veidā apturēt valdības, kas, dodas, bīz, kas atrodas uz bīstama ceļa. Un tieši tādēļ mums ir vajadzīgs regulējums un mehānisms, kas paredzēs konkrētas sekas uh, uh, valstīm, uh, kas dosies pa nepareizo ceļu. Un tādēļ arī komisijā uzklausīja Eiropas parlamentu mūsu M daudzgadu finanšu schēmas rezolūciju uh, un saskaņā ar komisijas piedāvāto priekšlikumu un mūsu galīgo ziņojumu, lai Eiropas Savienība spētu pasargāt savas finanšu intereses no finanšu zaudējumiem, ko izraisījuši tiesiskuma uh, pārkāpumi. Uh, ir noteikts, ka ir jāievieš konkrēti pasākumi, kas ierobežos vai pat pilnībā apturēs pārkāpošo valstu piekļuvi Eiropas finansējumam, izvērtējot, protams, arī trūkumu raksturu un mērogu. Gribēju uzsvērt piecas vissvarīgākās lietas šajā likumdošanas ziņojumā. Pirmkārt, juridiskais pamats šim priekšlikumam ir finanšu regulā, nevis septītajā pantā mēs runājam par Eiropas Savienības budžeta aizsardzību. Otrakārt, mēs vēlamies sagatavot tādu tiesību aktu, kas ir uh, uh līdzvērtīgs un vienāds visām dalību valstīm, jo tiesiskums var tikt apdraudēts jebkurā no dalību valstīm. Treškārt, mēs vēlamies aizsargāt uh, Eiropas finansējuma gala saņēmējus pētniecības, pilsoniskās organizācijas, pilsoņi, tie nedrīkst ciest no finanšu uh, līdzekļu plūsmas apturēšanas. Ceturkārt, lai novērstu trūkumus, kas, ko izraisījuši tiesiskuma pārkāpumi, ir jāparedz uh, skaidra procedūra pirms kā, kādas apturēšanas tiek īstenotas. Un pie, piektkārt, mums visām institūcijām ir uh, šie lēmumi jāpieņem kopā. Un ar šiem vārdiem es patiesi ceru, ka katrs Eiropas parlamenta deputāts rūpīgi iepazīsies ar ziņojumu, un esmu pārliecināts, ka, kad būsiet to izdarījuši, jūs varēsiet uh, paust arī savu atbalstu un uh, sniegt mums spēcīgu mandātu trialogiem, jo nekas, nekas Eiropā pašlaik nav tik svarīgs kā tiesiskums. Un visbeidzot vēlējos uh, no visas sirds pateikties savai līdzreferentei Gadieza Balas kundzei. Uh, par tiešām lielisko sadarbību sagatavojot ziņojumu. Paldies! Paldies Sarvamā kungam! Un tagad Libe komitejas vārdā Sargentīnī kundze. Paldies priekšsēdātāji! Man, uh, es aizstāju savu kolēģi, kas bija Libe komitejas referents, un tāpat kā viņš esmu pārliecināts, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi nepieciešams. Mums ir nepieciešami jauni instrumenti, lai dalību valstis uh, uh, ieturētu skaidru līniju, lai to pilsoņi un viņu tiesības. Uh, Lai pilsoņu tiesības netiktu pārkāptas tiesiskums un instrumenti tā aizsardzībai uh, ir absolūti nepieciešami Eiropas Savienības arsenālā. Uh, aplūko dažādas valdības, jā, un te es arī domāju konkrēti par Ungāriju, kas ir uh, spējusi uh, izvairīties no jebkādas sodāmības, to mēs nevaram pieļaut. Ir jāparedz uh, konkrētas pārbaudas un kontrolas. Kaut kas uh, jau pa cilvēku. Jo pamatiesību hartā par to ir uh, runāts, ka tiesiskums ir viens no izšķirošiem aspektiem. Un gribēju uh, jūs aicināt atbalstīt Lībe komitejas 72. grozījumu, jo tas būtiski uzlabotu ziņojuma. Paldies Argentīnī kundzei! Paldies, ka atgādinājāt mums arī, ka, ka tas ir Terika Rabrasa kunga darbs. Un tagad došu vārdu komisāram Ettingeram. Paldies priekšsēdētājiem, dāmas un kungi, cienījamie deputāti! Komisija vēlas pateikties visiem iesaistītajiem, Gardieza balss Rubijāls kundzei, Sārvamā kungam, bet arī paldies jums, Argentīnī kundze, par to, ka jūs ļoti labi izteicāties par šo priekšlikumu, ko mēs kopumā varam atbalstīt, bet kurā vēl ir iespējami tālāki uzlabojumi. tad ar šīs komis, ar komisijas priekšlikumu, regulas priekšlikumu, uh, lai, kas pārēc Savienības budžeta aizsardzības vispārēj trūkumu gadījumu saistībā ar tiesiskumu dalību valstīs, lai nākamajā finanšu plānošanas posmā mums būtu iespēja sagatavot uh, tādu instrumentu, kas uh, ļautu pasargāt mūsu pilsoņus, mūsu nodokļu maksātājus no uh, pārkāpumiem, no krāpšanas, no jebkādiem citiem nodarījumiem. Un uzskatām, ka šajā jomā sadarbības tā ar jums un arī padomi ir ārkārtīgi svarīga. Mums šāds instruments jau sen bija nepieciešams. Un tas, ko tagad, kad to piedāvājam, tagad tas ir uh, Uh, tāds loģisks solis. Mums ir mūsu budžetā programma, mēs uh, paredzam finansējumi, projekti tiek īstenoti, un ja ir kādas problēmas ar, uh, kas ir radušās vai nu dalību valstīs vai reģionos, dažkārt tās ir jārisina tiesā. Šajā gadījumā Mēs vēlamies nodrošināt to, lai tiesas būtu objektīvas, lai tiesiskums prevalētu un lai tiktu pilnībā garantēta objektīvu uh, spriedumu pieņemšana, ko veids objektīvi tiesneši. Un tā tam visam, tādā, tā tam ir jābūt visā Eiropas Savienībā. Ir jāpārliecinās, ka Eiropas Savienības līdzekļu pārvaldība ir uh, Uh, samērīga un atbilstoša. Un jaunais priekšlikums ļaus mums pastiprināt jau pieejamas instrumentus, un tas sniegs jaunu aizsardzības līmeni iestādēm, un es to ļoti atzinīgi vērtēju. Tas būs mehānisms, kas ļaus aizsargāt mūsu nodokļu maksātājus un pilsoņus, ja ir uh, radušies kādi vispārēji trūkumi saistībā ar tiesiskumu. Uh, Ja domājam par Eiropas Savienības finanšu instrumentu in, interešu aizsardzību, um, šis priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs. Manuprāt, um, tad pašreizējā šī priekšlikuma darbības jomas uh, definīcija pienācīgā vērā to ņem vērā. Uh, piemēram, ja uh, atcaucamies uz 7. pantu līgumā par Eiropas Savienības dalību. Te jautājums ir tik daudz par sankcijām, bet, kā, eh, bet par Eiropas Savienības līdzekļu aizsardzību, lai līdzekļi tiktu izmantoti atbilstoši un atbildīgi, lai Eiropas Savienības budžets tiktu īstenots efektīvi un caurskatāmi. Tieši tādēļ mums ir vajadzīgs mehānisms, kas izpilda visus šos kritērijus. Jaunajai procedūrai ir uh, jāparedz atbilstoši pasākumi, kas ļaus noteikt sankcijas vispārēju trūkumu gadījumu saistībā ar tiesiskumu. Bet šiem pasākumiem vajadzētu būt arī ar atturošu efektu. Un, ja tiek paredzēts kāds finanšu sots, tam ir jābūt samērīgam ar pārkāpuma nopietnumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un Ir ļoti būtiski, lai, lai mūsu pilsoņi, pētnieki, studenti, pilsoniskā sabiedrība, lai viņiem būtu pārliecība par to, ka viss tiek darīts atbilstošā veidā un ka tie projekti, ko viņi vēlas īstenot, ka tie arī tiek atbildīgā veidā īstenoti. Protams, atbildība ir dalīta, bet piemērotās sankcijas būs pret dalību valstīm. Šīs sankcijas netiks vērstas pret uh, studentiem, pētniekiem vai pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Ja kādai organizācijai šķiet, ka viņiem ir pamatots, pamatotas sūdzības par tiesiskuma pārkāpumiem, un ja ir pārliecība, ka ir skartas Eiropas budžeta intereses, viņiem ir jābūt pārliecībai, ka var tikt uzsākt atbilstoša procedūra, ka uh, šādām darbībām būs noteiktas sekas, viņiem ir jābūt drošībai, ka uh, var notikt vēršanās tiesā. Un mums, protams, tad ir jāparedz uh, visu iesaistīto pušu uzklausīšana, arī dalību valstu uzklausīšana, lai ņemtu vērā viņu perspektīvu par notikušo. Eiropas parlaments būs līdzvērtīgā pozīcijā ar padomi šajā mehānismā. Manuprāt, tas arī ir tikai uh, loģiski, ņemot vērā arī priekšlikuma sākotnēju struktūru. Tādēļ mums ir jāievieš laba, efektīva, ātra,